Sāksim to ar Gardīņa kundzes ziņojumu par Kyoto protokolu Dohas grozījumu noslēgšanu. Sākam ar personālu balsojumu. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. vienu mirklīti, nav nepieciešamība ļaustīties. Apstiprināts. Es ļoti labi dzirdu. Es dzirdu, kolēģi, nav nepieciešams kliegt, lūdzu uzklausiet mani, es dzirdu, ka jūs vēlties runāt, tāpēc jau nav jākliedz. Una questione di buona educazione. Prego, onorevole, la parola. Jā, lūdzu, tagad dod jums vārdu. Paldies, līdz priekšētāk. Tā jau ir otrā reize, kad jūs ignorējat mani par spīt manām labajām manierēm, kad es uh, vēlos izteikties. Es vēlos pievērst uzmanību sestajā nodaļai reglamentā. 159 punkts. Sēdes pārtraukšu ar noslēgšanu. Jau šorīt es par to runāju, jūs piecēlāties un aizgājāt. Jūs neatbildējāt uz manu jautājumu. Ja 40 deputāti zālē pieceļas, tad mums ir tiesības balsot, vai mēs pārtraucam sanāksmi saistībā ar to apkaunojumu, ko piedzīvojam saistībā ar tētību. Tādēļ es aicinu 40 deputātus piecelties, un mums ir tiesības saņemt balsojumu saskaņā 159, ka mums ir tiesības balsot par šīs rezolūcijas priekš, priekšlikuma apturēšanu. allora questa mattina la sua richiesta è stata fatta quando la. Jā, šorīt jūs pieteicāties izteikties tad, kad sēde jau bija pārtraukta. Saskaņā ar 191. noteikumu punktu jūs sakat, ka 40 deputāti var pieprasīt plenārsēdes pārtraukumu. Un tagad balsosim par jūsu priešlikumu par to, vai sēdi vajadzētu pārtraukt. Ja balsojat pār, tad jūs vēlaties pārtraukt, ja nē, tad nē. Sākam balsot. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Šis priekšlikums ir noraidīts, tādēļ turpināsim balsošanu. Lūdzu, jums iespēja izteikties. Saskaņā 152 un 190 punktu es vēlētos uzdot šādu jautājumu. Ja jūs vēlaties pārlikt balsojumu un uz nākamo sesiju, tad ir jāpasaka, kad tās balsojums notiks. Tas netika izdarīts, un es vēlētos, lai tas tiktu precizēts, un šis jautājums uzdots Šulce kungam. È necessario, in base al regolamento, I hope the translation saskaņā ar reglamentu ir nepieciešams noradī, norādīt datumu un laiku, kurā notiks diskusijas un balsojums. Tas netika izdarīts, un tādēļ lūdzu pasakiet mums, kad mēs runāsim par tētību un kad par to balsosim. Cik es saprotu, tas ir šobrīd nosūtīts atpakaļ uz Startautiskās tirzniecības komiteju, un tādēļ es aicinu iekļaut jūlī darba kārtībā šo jautājumu. Priekšsēdētājs, šorīt diskusijas notika ne par šo lietu. Mēs runājām par to, vai diskusijas vajadzētu atlikt, jo priekšētais bija izlēms, ka balsošana tiks pārcelt. Tad turpināsim ar balsošanu par šīs dienas dokumentiem. Tā Lavija kundzes ziņojums par ES un Islandas nolīgumu par Islandas dalību Kyoto protokolu otru jāsaistību periodā. Jā, lūdzu. Es neizteikšos ilgi. Vakar Šulca kungs izlēma, bet šorīt no rīta viņš nav bijis šajā svarīgajā diskusijā. Vai jūs varētu mums apliecināt, ka prezidentam Šulcam viss kārtībā ir ar veselību? Non mi sembra una questione che riguardi l'ordine del giorno. Procediamo. Manuprāt, tas nav saistīts ar mūsu šīs dienas darba kārtību. Personālais balsojums par Lavīku un ziņojumu. Sākam balsot. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Šis teksts ir apstiprināts. Tālāk nākamais balsojums Sipel ziņojums par Horvātijas pievienošanos konvencijai par ES dalību valsts savstarpēju palīdzību krimināllietās. Personālais balsojums sākam balsot. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Teksts ir pieņemts. Tālāk. Hismenovs kundzes ziņojums par Horvātijas pievienošanos konvencijai par cīņu pret korupciju, kurā iejauktas Eiropas kopienu amatpersonas vai dalībvalstu amatpersonas. Sākam balsot. La votazione è. E. Beidzam balsot. Teksts ir apstiprināts. Tālāk Landsbeģa kunga ziņojums par stāvokli ES un Krievijas attiecībās. Pirmais punkts, oriģinālais teksts divās daļās par pirmo daļu, kas par pret atturās pieņemta. Otrā daļa par pret atturās pieņemta. Vēlaties pārbaudīt par otro daļu? Labi, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemt. Tālāk otrais punkts ordinālais teksts divās daļās. Pirmais personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa, kas par? pret, atturās, pieņemta. Trešais punkts arī divās daļās par pirmo daļu personālais balsojums. Sākam balsot. La votación. Beidzam balsot. Pieņemta. Trešais punkts, otrā daļa, kas par pret atturās pieņemta. 11. grozījums trīs daļās par pirmo daļu par pret atturās pieņemta. Otrā daļa par pret atturās pieņemta. Trešā daļa par pret atturās pieņemta Pieņemta. Piektais punkts, oriģinālais teksts četrās daļās par pirmo daļu, kas par pret atturās pieņemt. Par otro daļu, kas par pret atturās pieņemta. Trešā daļa - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemt. Ceturtā daļa par, pret, atturās, pieņemt. Septītais punkts, oriģinālais teksts divās daļās par pirmo daļu, kas par, pret, atturās, pieņemt. Otrā daļa personālais balsojums, sākam balsot. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Teksts ir pieņemts. Desmitais punkts, ordinālais teksts divās daļās par pirmo daļu, kas par pret atturās pieņemta. Otrā daļa par pret atturās pieņemta. 12. punkts, ordinālais teksts četrās daļās ir arī mutiskais grozījums. Mērcerči kungs. Paldies, priekšsādātāji. 12. punktā tiek aicināts veicināt Krievijas propagandas analīzi, analīzi it īpaši Krievu valodā, lai varētu definēt konkrētu reakciju dažādās ES valodās. Aicinu komisiju iezīmēt nepieciešamo finansējumu konkrētiem projektiem, kas vērts pret Krievijas propagandu, un tad ir papildinājums ar profesionālu ziņošanu saskaņā ar žurnālistikas uh, kodeksiem un ētiku. Tātad mēs ar šo mēģinam uh, cīnīties pret Krievijas propagandu. Vai kāds iebilst mutiskajam grozījumam? sì, ce n'è. Bene, sono più di 40. Ir vairāk par 40. Jā, lūdzu, varat izteikties. Zinot, ka Nacionālā fronte ir saņēmusi 45 miljonu eiro aizdevumu no Krievijas bankas, es uzskatu, ka, ir, ka tas ir interešu konflikts un viņiem nevarētu atļaut balsot. Madame Le Pen. Le Pen, skundz, lūdzu. Es domāju, ka jūs eh, tiesājat un lemjat šajā um, gadījumā un izmantojat iespēju apvainot eh, kolēģus. Tas ir skandāls. Jūs ļoti labi zinat, ka Nacionālā eh, fronte aizņēmās no, no bankas. Tāpat kā jebkurš cits cilvēks. Tas nav pielīdzināms nopirkšanai. Varbūt, ka vajadzētu jums pašam ieskatīties oguli. Procediamo, procediamo al voto. Turpināsim ar balsojumu. 12. punkts, oriģinālais teksts. Balsojam par mutisko grozījumu. Bet būs balsojums četrās daļās. Par pirmo daļu personālais balsojums sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Apstiprināta. Otrā daļa - arī personālais balsojums. Sākam balsot. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Teksts ir pieņemts. Trešais, trešā daļa - personālais balsojums. Sākam balsot. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Teksts pieņemts. Ceturtā daļa - personālais balsojums. Sākam balsot. La votazione. Beidzam balsot. Pieņemta. Pēc 12. punkta 12. grozījums, kas par? Pret. Atturās. Pārbaudīsim. Sākam balsot. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Teksts ir pieņemts. 15. punkts, oriģinālais teksts, eh, divās daļās par pirmo daļu, kas par pret atturās pieņemta. Otrā daļa, kas par pret atturās pieņemta. 16. punkts orģinālais teksts divās daļās par pirmo daļu, kas par pret atturās pieņemta otrā daļa par pret atturās pieņemta. 17. punkts orģinālais teksts divās daļās par pirmo daļu, kas par pret atturās pieņemta. Otrā daļa par pret atturās pieņemta pieņemta. Pēc 19. punkta jauns teksts, mutiskais grozījums no Hartala kundzes. Priekšētāji, es piedāvāju pievienot jaunu nelielu rinkopu pēc 19. uzsver, ka neceņ pieņemtais likuma akts par nevēlamām citzemju organizācijām, kas ļauj varas iestādēm aizliegt starptautiskos NVO, tiek uzskatīts kas varētu apdraudēt Krievijas aizsardzības spējas vai konstitūcijas pamatus, ka tas arī rada bažas par pilsoniskās sabiedrības spēju mazināšanu. Garantējumi. Sono più di 40 i parlamentari che ir redzams, ka vairāk kā 40 deputāti ir iebilduši pret šo mutisko grozījumu. Tālāk, mu, vēl viens mutiskais grozījums arī no Hautala kundzes personālais balsojums par to. Hautala kungs, kukundze, vai runāsiet arī par šo otru mutisko grozījumu? Priekšēdētāji vēl vairāk satrauc, ka galēji labējie būs pret šo. Es piedāvāju 21. punktā nedaudz grozīt tekstu. Eiropas parlaments aicina komisiju piedāvāt tiesību aktus, nodrošinot pilnīgu politiskās finansēšanas caurskatāmību un Eiropas Savienības politisko partiju finansēšanas caurskatāmību saskaņā ar Eiropas padomus rekomendāciju ņemot vērā politiskos un ekonomiskos uh, aktierus ārpus Eiropas Savienības. Tad mēs aicinām lielāku caurskatāmību nodrošināt. C'è qualcuno che si oppone a questo emendamento? Vai kāds iebilst pret šo grozījumu? Non ci sono, non ci sono 40 parlamentari che si oppongono, metterò in votazione. Nav 40 deputātu, kas iebilstu. Šķiet, jūs vēlaties izteikties. Es tikai gribēju vaicāt, vai šis grozījums ir domāts arī Amerikas bankām, arī eh, Katars bankām, tuvo austrumu, vai, vai adresāti ar arī šīs bankas. Kas tad ir eh, šī grozījuma adresāts? Eh, Priekšādātāja kungs, varu garantēt, ka tas ir tikai aicinājums nodošot pilnīgi caurskatāmību visiem ārvalstu finansējumam politiskajām partijām. Passiamo al voto, passiamo al voto dell'emendamento. Balsosim par šo mucko grozījumu personālais balsojums, sākam balsot. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. Dopo, dopo, dopo il considerando D l'emendamento numero 10, chi è a favore? Pēc apsvēruma punkta D, desmitais grozījums par, pret, atturās, pieņemts. H apsvērumu punkts, ordinālais teksts divās daļās par pirmo daļu, kas par pret atturās pieņemta, otrā daļa par pret atturās pieņemta. M apsvērumu punkts, ordinālais teksts par pret atturās pieņemts. O apsvērumu punkts, ordinālais teksts divās daļās par pirmo daļu par pret atturās pieņemta pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturās, pieņemta. Ja vēlaties, varam pārbaudīt elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Teksts ir pieņemts. Balsosim par visu rezolūcijas tekstu. Personālais balsojums. Sākam balsot. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Teksts ir pieņemts. Nākamais darbkārtības punkts savu dargas kunga ziņojums par Eiropas enerģētiskās drošības stratēģiju. Pēc pirmā punkta piektais grozījums par pret atturās noraidīts. Pre. Pirmā daļa, kas par pret atturs pieņemt. Otrā daļa. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. paragrāfs sākotnējais teksts, kas par pret atturs pieņemts. 21. paragrāfs sākotnējais teksts divās daļās, kas par pret atturs pieņemts. Otrā daļa, kas par pret atturs pieņemts. 20. paragrāfs sākotnējais divās daļās, kas par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs šķiet, ka noraidīts. Varētu pārbaudīt otro daļu, sākam balsot. Vodek jūs. Beidzam balsot. Noraidīts trešā daļa, kas par pret atturs noraidīts. Ceturtā daļa, kas par pret atturs noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski ceturto daļu, sākam balsot. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Pieņemts. Vai jūs varētu lūdzu augstāk celt rokas, ka mums ies ātrāks priekš? Par. Pirmā daļa par. Pret. Atturs pieņemts. Otrā daļa, kas par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim 25. paragrāfu. Lūdzu, sākam balsot pēdējo balsojumu pārbaudam. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. paragrāfs, sākotnējais teksts, personāla eh, balsojums, sākam balsot. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. Man ir jāuzliek brīvs, lai saskatītu, cik mm, maz darbības. 32. sakotnējais, kas noraidīts. 34. paragrāfs. Pārbraudīsim 33. paragrāfu elektroniski sākam balsot. La votazione chiusa. Beidzam balsot. Noraidīt. 3, 4, sākotnējais, eh, balsojam elektroniski personāla balsojumu, sākam balsot. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Arī maza starpība. Bet 3.8. Eh, tagad, kas sākam balsot, kas par pirmo daļu pret atturs noraidīts, otrā daļa pār pieņemts. Otrā daļa par pret atturs noraidīts, pārbaudīsim. Voto chiuso. Beidzam balsot. Pieņemts. Tad pēc 3.8.6. grozījums eh, balsojam personāla balsojuma formā. Dazione e chiusa. Beidzam balsot. Noraidīts. Pēc 39.1. grozījums personāla balsojuma sākam balsot. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. Tā ir teksts oriģināli in due parti. 40. sākotnējais teksts divās daļās, kas par pirmo pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs pieņemts. 41. sākotnēs teksts divās daļās par pirmo daļu, kas par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs. Mm, šķiet, ka noraidīts, pārbaudīsim. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. 43. Kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. 44. Sākotnējais divās daļās par pirmo daļu. Kas par? Vai jūs gribat pārbaudīt? 43. pārbaudam 43. sākam balsot par 43. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. 44. sākotnējies divās daļās par pirmo daļu, kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. Otrā daļa, kas par? Pret. Atturs. Šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim, sākam balsot. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. Pēc 44. otrais grozījums personāla balsojums sākam balsot. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Uraidīts. 45. sākotnējais divās daļās vai pirmo daļu personāla balsojumu sākam balsot. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Pieņemts. 46. sākotnējais teksts, kas pār pret, atturs, noraidīts. 49. sākotnēs teksts divās daļās par pirmo daļu, kas pār, pret, atturs, pieņemts otrā daļa, kas pār, pret, atturs, pieņemts. 55. Eh, sākotnēs teksts, kas pār, pret, atturs, noraidīts. 58. daļa sākotnēs teksts, kas pār, pret, atturs noraidīts. Pārbaudīsim. Ļoti daudzi deputāti neceļ pietiekamā uz rokas, lūdzu, liet augstāk rokas. Valsts atšķirība ir ļoti neliela, un tāpēc lūdzu kārtīgi liet augšā rokas. Beidzam balsot. Pieņemts. 60. sākotnējais divās daļās par pirmo. Kas par? Pret. Atturs pieņemts. Otrā daļa, kas pār, pret, atturas, pieņemts. 60. Nu, pārbaudīsim. Otro daļu 60. Lūdzu, balsojiet. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Noraidīts. 61. oriģinālais personāla balsojums sākam balsot. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. 68. sākuma teksts, kas par pret atturs pieņemts. 71. sākotnējais teksts, kas par pret atturs pieņemts. 73. sākotnēs teikt divās daļās par pirmo daļu, kas pār pret atturs pieņemts otrā daļa, kas pār pret atturs pieņemts. 74. sākotnējies, kas pār pret atturs pieņemts. 77. sākotnējās divās daļās, kas pār pirmo daļu pret atturs pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. 78. sākotnējais personāla balsojums sākam balsot. Votazione nominale chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. 79. sākotnējais divās daļās par pirmo daļu, kas par. Pret. Atturs. Pieņemts otrā daļa, kas par. Pret. Atturs. Pieņemts. 80. sākotnējais, kas par. Pret. Atturs. Pieņemts. 83. sākotnējais divās daļās, kas pir par pirmo, otro, Ah, otrā daļa, kas par, pret, atturs, pieņemts. 84. sākotnējais, kas par, pret, atturas, pieņemts. 87. sākotnējais teksts divās daļās, kas par pirmo daļu, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts Pārbaudīsim otro daļu. Sākam balsot. Votiek jūsu. Beidzam balsot. Pieņemts 90. sākotnējais, kas par pret atturs pieņemts. 91. sākotnējais teksts, kas par pret atturs pieņemts. 92. sākotnējais, kas par, pret, atturas, pieņemts. 94. sākotnējais, kas par, pret, atturas, pieņemts. 102. sākotnējais teksts, kas par, pret, atturas, pieņemts. 103. sākotnējais teksts, kas par, pret, atturas, pieņemts. 110. sākotnēs tas, kas pār pret atturas pieņemts. Pēc 111. trešais grozījums personāla balsojums sākam balsot. Voto chiuso. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais grozījums, kas pār pret atturs noraidīts 116. sākotnēs teiks divās daļās par pirmo daļu, kas pār, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas pār, pret, atturas, pieņemts. 117. sākotnēs teiks, kas pār, pret, atturas, pieņemts. 118. sākotnēs divās daļās par pirmo daļu, kas pār, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas pār, pret, pret atturas. Pārbaudīsim otro daļu 118. paragrāfam. Godekjūsa. Beidzam balsot. Pieņemts. 119. Eh, sākotnējais kas pār? Pret. Atturs. Pieņemts. 124. sākotnējais personāla balsojums, sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. 125. sākotnējais teiks, kas pār, pret, atturas, pieņemts. 127. sākotnējais, kas pār, pret, atturas, pieņemts pieņemts. 129. sākotnējais, kas pār, pret, atturas, pieņemts. 130. sākotnējais teksts, kas pār, pret, atturas, pieņemts. 131. sākotnējais teksts, personāla balsojums, sākam balsot. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Pieņemts. 132. Kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. 133. Kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. Pēc 139. apakšvirsraksts sākotnēsies, kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. 141. sākotnēs teksts divās daļās par pirmo daļu, kas pār atturas pieņemts par otro daļu, kas pār pret atturas pieņemts. 143. sākotnējais teksts, kas pār pret atturas pieņemts. 145. sākotnējais teksts, kas pār pret atturas pieņemts. 151. sākotnējais teksts, kas pār pret atturas pieņemts. 152. sākotnējais, kas pār pret pret atturas pieņemts. 155 sākotnējais, kas pār pret atturas pieņemts. 156 sākotnējais, kas pār pret atturas pieņemts. Apsvērums B sākotnējais divās daļās par pirmo, kas par pret atturs pieņemts. Otrā daļa, kas par pret atturas Pieņemts. H. Apsvērums sākotnējais teksts, kas pār pret atturas. Pieņemts. I. Apsvērums sākotnējais teksts divās daļās par pirmo daļu, kas pār pret atturas. Pieņemts. Otrā daļa pār pret atturas. Pieņemts. Ilung. Tagad oriģinālais teksts, kas par pret atturas pieņemts. Kā oriģināls teksts divās daļās, pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta. E ir apsvērums, ceturtais grozījums par pret atturas. Sākam balsot elektroniski. Aperto. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Testo è respinto. Con... Noraidīts eh, T, oriģinālais teksts, sākam balsot, kas par pret atturas. Noraidīts. Labi, sākam balsot elektroniski, pārbaudīsim. Notiek jūs? Beidzam balsot. Pieņēmts. U apsvērums oriģinālais teksts divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņēmta. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemta. Y apsvērums oriģinālais teksts, kas par. Pret. Atturas. Pieņemts. Z apsvērums, orinālais teksts, personālais balsojums, sākam balsot. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. AB apsvērums, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. AC apsvērums, oriģināls teksts par? pret, atturas, pieņemts. AD, kas par, pret, atturas, pieņemts. Labi. Sākam balsot elektroniski. Considerando AE il testo originale in due parti. AE oriģinālais teksts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts Pieņemta otrā daļa par pret atturas pieņemta. A, J, oriģinālais teksts, kas par pret atturas pieņemta. AK apsvērums, oriģināls teksts, kas par pret atturas pieņemts. A Q apsvērums, oriģinālais teksts. Galniškungs. Priekšsēdētāji. Es eh, gribēju kaut ko teikt saskaņā ar 175. pantu mūsu reglamentā. Jūs kā priekšsēdētājs zināsiet, ka ja, ja mēs sūtam tekstu eh, komisija, tad ir nepieciešams plus 50 grozījumu. Eh, tātad šis ziņojums Uh, ir tāda situācija, ka priekšsēdētājs nav izmantojis šo prerogatīvu, un vai mani kolēģi arī vajadzā, kāpēc uh, Langas ziņojumā bija cita situācija? Vai tad uh, vienkārši ir šeit kaut kāda objektivitāte, vai viņš par saviem ieskatiem izsver, ko darīt? Problēma, comunque, la questione. Es teikšu, ka tagad ir par vēlu uzdot šo jautājumu. Un parlamenta priekšsēdētājiem ir brīvas iespējas izvēlēties, kā pieņem šo lēmumu. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tagad balsosim par visu grozīto rezolūciju. Personāls balsojums sākam balsot.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 Ich wollte gerne den Kolmērs kundze, paldies. Es gribēju kolēģiem paskaidrot. Ja jū kolēģis būtu uzmanīgi, uh, sakojas balsošanas sarakstam, tie nebija pat grozījumi, tie bija balsojums par orinālu tekstu, nu varbūt rūpīgāk jāapskās savā sarakstā. Passiamo Kolēģi, turpināsim darbu. Tagad jābalso par rezolūciju Olaf uh, uzraudzības komitejas igadējais ziņojums. Mums jābalso par kopīgu rezolūciju, ko iesniegušas vairākas politiskās grupas. Balsosim par visu rezolūciju kopumā. Tas ir personāls balsojums. Sākam balsot. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Teksts ir pieņemts. Passiamo alla situazione in Ungheria, proposta di risoluzione comune. Tālāk situācija Ungārijā. Trešais punkts, orinālais teksts, divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. La votazione è. Beidzam balsot. Pirmā daļa ir pieņemta. Es lūgtu kreiso eh, šīs, eh, šī parlamenta spārnu, eh, tomēr labāk celt roku, lai var redzēt, kā esat nobalsījis tālāk. Otrā daļa pārpret. Pieņemta. Piektais punkts, oriģināls teksts, divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Devītais punkts, oriģināls teksts, kas par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais punkts, oriģinālais teksts Labi, sākām balsot par devīto punktu elektronisku. Kolēģi vēlas pārbaudīt. La votazione. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais punkts, oriģinālais teksts par pret atturas pieņemts. 11. punkts, oriģinālais teksts, trijās daļās, pirmā daļa par pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Labi, sākam balsot elektroniski par otro daļu. Votazione aperta. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Pieņemta. Trešā daļa, kas par? pret, atturas, pieņemta. 12. punkts, kas par, pret, atturas, pieņemts. F apsvērums, oriģinālais teksts. Labi, sākam balsot elektroniski par 12. punktu. Il voto è. Beidzam balsot. Pieņemta. F apsvērums, oriģināls teksts, divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Tagad balsosim par visu grozīto rezolūciju, personālais balsojums, bet tomēr nē, balsosim ar roku sākumā, kas par, pret, Bet jums ir augstāk jāceļ roka, nu jā, citādāk būs atkal jābalso personāla. La votazione aperta. Stiamo facendo il check, la votazione aperta. Labi, tagad personāls balsojums, sākam balsot. È buono, la votazione La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Rezolūcija ir pieņemta. Passiamo alla relazione 2014 sui progressi compiuti dalla Turchia. Tagad 2014. gada progresa ziņojums par Turciju. Afets ziņojums pēc 3. punkta 31. grozījums, kas pār pret atturas pieņemts. 24. grozījums, personālais balsojums, sākam balsot. La votazione è. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. 28. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 37. grozījums par pret atturas noraidīts. 30. kas par pret atturas noraidīts. 15. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 16. grozījums, personāls balsojums, sākam balsot. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Noraidīts. 32. kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 33. kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 9. grozījums kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 17. grozījums kas par? Pret pret, atturas, noraidīts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais grozījums. Nē, tas ir atsaukts. Tagad 34. kas par, pret, atturas, pieņemts. 18. Uh, ir atcelts, tagad 38. grozījums, kas par, pret pret, atturas, pieņemts. Labi, nobalsosim elektroniski, sākam balsot. Voto chiuso. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Emendamento 5, chi a favore? Piektais par, pret, atturas pieņemts. 35. Vai jūs vēlaties nobalsot elektroniski par 5? Sākam balsot. Voto chiuso. Beidzam balsot. Testo è approvato. Pieņemts. Mi ero messo gli occhiali apposta emendamento, paragrafu 3. Nu jā, es pat e, uzliku brīles, lai visu redzētu. 35. grozījums. Personālais balsojums. Sākam balsot. La votazione. Beidzam balsot. È chiusa. Il testo è approvato. Pieņemts. 19. grozījums par pret atturas noraidīts. 36. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 37. grozījums, kas par, ne, 36. kas par pret atturas pieņemts. 38. punkts, oriģinālās teksts, trijās, divās daļās, pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta. 26. grozījums par pret atturas noraidīts. 21. grozījums par pret atturas noraidīts. 22. personāls balsojums sākam balsot. Il voto è Chiuso. Beidzam balsot. Noraidīts. 44. punkts, oriģinālais teksts, divās daļās, pirmā daļa, kas par? Pret. Atturas pieņemt, otrā daļa par? Pret. Atturas pieņemta. 44. punkts, 7. grozījums, kas par? Pret. Atturas pieņemta Man izstāsta, ka ir pieņemts, bet, nu, drošības labad pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. personālais balsojums, sākam balsot. Il voto E, chiuso. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. personālais balsojums. Sākam balsot. Siete un po' pigri anche nella votazione per appello nominale. La stanchezza comincia a farsi sentire. Jā, es redzu, jūs pat nevarat pietiekami ātri nospiest pogas, jūs jau esat noguruši. E chiuso. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais grozījums, personālais balsojums, sākam balsot. Voto chiuso. Beidzam balsot. Il testo è respinto. Noraidīts. 12. kas par? Pret. Atturas. Eh, se non alzate la mano è difficile. Volete un check sulle mie... Bet, ja jūs pietiekami labi neceļat roku, tad jau es nevaru redzēt, kā esat nobalsojuši. Nu, jūs vēlaties balsot elektroniski, labi, sākam balsot elektroniski par 12. Il voto chiuso. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 13. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. B apsvērums, 8. grozījums, ar mutisku grozījumu Zomers kundze. Onorevole Sommer, c'è un emendamento orale. Zomers kundze, ir mutisks grozījums. Nē, nav. No. it function? Tā ah, nav funkcionā, funkcionā. No, okay. no. Viss darbojas, viss darbojas. Jā, jā, labi, tagad darbojas. Priekšsēdētāji, es piedāvāju izlabot kādu kļūdu. Un vārdus in the next five years uh, aizstāt ar vārdiem in this legislative term, tātad nevis turpmāko piecu gadu laikā, bet nākamā sasaukuma laikā. Šai, šī sasaukuma laikā tātad mēs ar referentu par to esam vienojušies. Labi, kas ir par mutisko grozījumu? Pret, atturas, pieņemts. Ceturtai, kā apsvērums 14. grozījums par pret, atturas, noraidīts. 29. grozījums, kas par pret, atturas, nobalsosim elektronu, sākam balsot. Voto è chiuso. Beidzam balsot. Il testo è approvato. Pieņemts. Tagad balsosim par visu rezolūciju. Personāla balsojumu sākam balsot.